Ah. Tagad ķersimies pie šīs nedēļas darba kārtības. Priekšsēdētāju konferencē saskaņā ar 149. reglamenta pantu pieņemtais eh, darba kārtības priekšlikums ir visiem izdalīts. Tas tika pieņemts 23. aprīlī. Kovis kungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt par reglamentu? Rule 32. Mr. 31. pāns politisko grupu sastāvs. Tātad jūs neteicāt neko par izmaiņām eh, politisko grupu sastāvā. Iepriekšējā plenāra sēdē es vaicāju, vai Dženis Atkinsone ir iz, eh, izlikta no EFDD grupas, jo uh, Uh, apvienotajā karalistē Juki partija pateica, ka Atkinsons kundze ir izslēgta no grupas, pēc tam teica, ka viņa saskaņā ar 32. Eh, pantu nevar tikt izslēgt no politiskās grupas, vai jūs esat politiskās grupas loceklis vai nesat. Un UKIP partija eh, šo kundzi izslēdza no partijas, jo viņa tiek apsūdzēta krāpniecībā, bet EFDD šeit viņu patur tā kā slepeni savā grupā, lai eh, viņu grupas biedru skaits būtu lielāks. Vai varētu kaut ko darīt, vai varētu cīnīties pret šo liekulību priekšsēdētāju kungs? Korbita kungs, paldies! Es neesmu atradis nevienu pantu reglamentā, kas man varētu atļaut rīkoties un vērsties pret liekulību. Nu, mēs pārbaudīsim, vai priekšsēdētājs kaut ko var darīt lietas labā šajā kontekstā. Un no EFDD grupas arī neesmu neko dzirdējis par Atkinsons kundzi. Uh, ne e, par viņas izslēgšanu no grupas, ne arī ko citu, un es konsultējos ar attiecīgiem dienestiem, viņi arī tāpat neko nezina. Eņo kungs, jūs arī gribējāt runāt par reglamentu lūdzu. Priekšsēdētāji, es arī vēlētos uh, komentēt Atkinsons kundze. Uh, Viņas tās sauktā izslēgšana no partijas, to, pret to var celt apelāciju, un tas nav noticis. Un viņa joprojām ir EFD grupas sastāvā. Nu, tur nekas nav vēl uh, tagad iebalstams. Ok, tas ir. Labi, paldies, Aņo kungs. Mēs arī to paziņosim Korbet kungam. Vai par eh, pirmdienas darba kārtību kāds vēlas kaut ko piebilst? Nē. Zaļo politiskā grupa pieprasa, lai otrdien komisija uh, uzstātos uh, ar paziņojumu par NSA spiegošanu un arī par Vācijas izlūkdienas rīcību, un to pieprasa iekļaut otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā pēc Makovejas kundzes ziņojuma. Un tas būs tikai debates bez rezolūcijas. Un, ja šis grozījums tiks pieņemts, tad es gribētu pateikt, ka mutiskais jautājums par tā sauktajām inteliģentajām robežām tiks pārlikts uz maija pirmo plenāru sēdi. Hārmsas kundze, lūdzu, jums tagad vārds. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, NSE. Uh, afēras apogējā Merkels kundze pateica, ka uh, franšu spiegošana vispār nav pieļaujama, un mēs jau par to esam diskutējuši. Šāda uh, spiegošana frontēs NSA vārdā uh, un to ir darījusi Vācijas, eh, to ir darījis Vācijas izlūkdienests, un iespējams, ka arī citi Eiropas eh, izlūkdienesti ir eh, padarīti par NSA instrumentiem. Mēs gribētu pavaicāt, kas tad šeit ir noticis, ko izlūg, Vācijas izlūkdienests ir darījis, izmantojot tā sauktos selektorus, spiegojot NSA labā, bija arī ekonomiskā spiegošana un iespējams, ka tā ir arī operācija, kas vērsta pret Eiropas institūcijām un Eiropas pilsoņiem. Un nevajadzētu tagad vēl gumiju garumā, vienkārši vajadzētu rūpīgāk izpētīt šo NSA afēras jauno dimensiju un pievērst tai uzmanību Eiropas parlamentā parlamentā. Tādēļ mūsu politiskā grupa pieprasa, lai šis jautājums tiktu iekļauts darbkārtībā otrdien. Paldies! Un Ernstas kundze vēlas atbalstīt šo priekšlikumu lūdzu. Paldies! Es atbalstu zaļo grupas priekšlikumu, jo NSA vārdā notika spiegošana. Uh, Eiropas dalība valsts uh, izlūk dienests ir mērtiecīgi veicis spiegošanu Eiropas uzņēmumos. Šie dati pēc tam tika nosūtīti uz Ameriku. Tā ir ekonomiskā spiegošana, cilvēki tika izspiegoti, Eiropas pilsoņi, Eiropas deputāti. Tas notika NSA vārdā, NSA uzdevumā vēl vairākas desmit gadus. Un jāsaka, ka tādā veidā rupji ir pārkāpts arī ēst tiesības, vādlīnijas, līguma, viss, kas tika parakstīts, vienkārši tika ignorēts. Tādēļ mums par to vajadzētu runāt. Un es ceru, ka arī cits politiskās grupas man piekritīs. Paldies! Vai kāds ir pret šo priekšlikumu? Nē. Tagad balsosim par Harmsas kundzes priekšlikumu. Lūdzu, kas par? Celiet roku. Stagīgan. Pret. Atturas. Man šķiet, vajadzētu pārbaudīt, dāmas un kungi. Nobalsosim elektroniski. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsoja? Atkārtoši jautājumu, saka priekšsēdētājs, vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. 187 kolēģi bija par, 127 pret, un šis priekšlikums ir pieņemts. Tālāk. GUE grupa ir lūgusi, lai komisija uzstājas ar paziņojumu par trauksmes cēlāju un žurnālistu aizsardzību, ņemot vērā izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un tagad došu vārdu Demāzī kungam. Priekšsēdētāja kungs, franču eh, žurnālists Eduards Perēns ir trešais cilvēks, kas tika apsūdzēts Luksemburgā, jo viņš arī palīdzēja noraut eh, noslēpumainības plīvuru eh, Lukslīgas afērai. Mēs gribam uh, cienīt uh, tieslietu neatkarību, bet mēs tāpat uh, vēlamies cienīt arī žurnālistu neatkarību. Mums ir jāparūpējas, lai gan žurnālisti, gan uh, trauksmes cēlāji Eiropas Savienībā tiktu aizsargāti, bet, diemžēl, uh, juridiskās struktūras ir kļuvušas. Uh, vēl vājākas. Komisiju vada kungs, viņš īstenībā ir atbildīgs par šo likumu pieņemšanu Luksemburgā. Un komisijai uh, vajadzētu uzstāties un runāt par šo priekšlikumu otrdienas pēcpusdienā, jo tas ir ļoti tiešā veidā saistīts ar Eiropas parlamentu uzticamību cīņā pret nodokļu oāzēm. Paldies! Wer möchte für den Antrag sprechen? Bitte, Lamberts. Tagad lūdzu Lamberts kungs. Priekšsēdētāja kungs, runājot par eh, trauksmes celšanu šajā jomā. Un, nu, paldies Dievam, ka mēs to izdarījām, un eh, mums ir tagad eh, pakotne no komisijas, par kuru var runāt, citādi mums nebūtu nekā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi veicināt šo tendenci un to turpināt, lai komisija pieņemtu otro fiskālo pakotni saglabājot tos elementus, uz, uh, uh, par kuriem mēs iestājāmies. Vai kāds vēlas runāt pret šo ierosinājumu? Tā nav. Tad balsosim par Demāzija kunga priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nav citu piedāvājumu grozīt otrdienas darba kārtību, bet eh, par trešdienu gan ir šādi piedāvājumi. Ir paredzēts, ka uh, trešdien uzstāsies augstā ārlietu pārstāve, un Kjēngs kundze vēlas, lai uh, paskaidrojumi par situāciju Brundu tiktu iekļauti darba kārtībā kā pirmais, kungs, pirmais punkts. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji! Sociāla demokrātu grupas vārdā mēs vēlamies, lai augstā pārstāve uzstātos ar paziņojumu par situāciju Burundī. ņemot vērā prezidenta trešo pilnvaru termiņu. Jāsaka, ka tas ir pretrunā Berušas nolīgumam par mieru. Miers šajā reģionā patiešām ir apdraudēts. Te mēs runājam par Lielo azaru reģionu. Tā tad pārstāv varētu par šo jautājumu izteikties, bet rezolūcija nav nepieciešama. Paldies, vai kāds vēlas runāt par šo priekšlikumu? Lāberts kungs. Mēs atbalstām ierosinājumu It tīpaši tāpēc, ka šī steidzamība ir īstā patiesa steidzamība. Mēs līdz ar to atbalstām šo ierosinājumu. Vai kāds ir pret? Tad lasīju. Un... Labi, balsojam par Kjēngas kundzes priekšlikumu. Lūdzu, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešdienas darba kārtība ETP politiskā grupa lūdza, lai darba kārtībā tiktu iekļautas debates par studentu nogalināšanu Kenijā. Viņi lūdza mainīt šīm debatēm nosaukumu proti kristiešu vajāšana pasaulē un uh, studentu nogalināšanu Keinijā, ko ir veikusi teroristu grupa Al-Shabaab. Vēberkungs lūdzu paldies, priekšsēdētāji kungs, mēs vēlamies, lai tātad attiecīgi tiktu mainīts nosaukums, lai tajā tiktu pieminēti kristieši. Un tas uh, ir uh, divu iemeslu dēļ. Cilvēki, kas tika nogalināti Kenijā, tie nebija tikai kristieši, arī citi cilvēki cieši. Uh, bet īstenībā vardarbība pastāv tikai tādēļ, ka ir šis milzīgais naids pret kristiešiem, tiek vienkārši apstādināta autobusu uz ielas, tad eh, teroristi jautā, kurš no iekšā sēdošajiem ir kristietis, un viņi nežēlīgi tiek nogalināti. Priekšsēdētāji. Sākumā mēs vispār nevēlējāmies runāt par Keniju, mēs sākumā gribējām runāt par uh, kristiešu vajāšanu visā pasaulē, un Kenija būtu kalpojusi tikai kā piemērs. 300 miljoni kristiešu pasaulē dzīvo pastāvīgos draudz. 140 tūkstoši kristiešu katru gadu nomirst, 150 tūkstoši kristiešu un tuvajos austrumos Ziemeļāfrikā 90. gadu sākumā bija 20% kristiešu mazākums, tagad uh, šis skaitlis ir vairs tikai 4%. Tas pierāda, uh, cik ļoti kristieši cieši visā pasaulē, un jāsaka, ka kristieši ir viena no visvairāk vadīt, vajātajām reliģiskajām minoritātēm visā pasaulē, tādēļ parlamentam ir jāpievērš uzmanību šim jautājumam. Mēs jau esam iesnieguši rezolūcijas uzmetumu, tur ir runāts par kristiešiem visā pasaulē, un mēs nevaram saprast, saprast, kādēļ mēs tekstā runājam par kristiešu vajāšanu, bet eh, debašu nosaukumā, debašu darba kārtībā tas nevar parādīties. Tas ir ļoti svarīgs temats. Un priekšsēdētāja kungs, mūsu politiskajai grupai tas ir ļoti svarīgi un vajadzētu pat tiešām beidzot tam atvēlēt pietiekam daudz laika un uzmanības, lai mēs pietiekam daudz varētu diskutēt un būtu jābūt arī personālajam balsojumam par rezolūcijām. Paldies, Vēber kungs! Kurš atbalsta Vēber kunga priekšlikumu? Kurš ir par? Lūdzu. Ap. Poničonci, Visakā izbo, zdecidovānie papieram. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es atbalstu ETP grupas ierosinājumu. Mēs runājam par kristiešu vajāšanu visā pasaulē. Ir, protams, arī reģioni, kur uzbrūk uh, citām, eh, citu reliģisko konfesiju pārstāvjiem. Mums nevajadzētu pašiem sev cenzurēt, cenzēt, es eh, atbalstu šo priekšlikumu. Kas ir pār, eh, pret, tas ir Grēro kungs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos nošķirt kristiešu vajāšanu no teroristu uzbrukumiem Kenijā. Protams, ir nenoliedzama, ka ļoti daudzās pasaules valstīs, it sevišķi tuvējos austrumos, kristieši cieš. Viņi tiek regulāri vajāti. Pirmām kārtām tādēļ, ka viņiem vienkārši atņem dzīvības, otrām kārtām šie, eh, šīs aktivitātes tiek apzināti plānotas, lai šo cilvēku aizbaidītu no reģioniem, lai viņus padzītu no kopienām, no vietējām kopienām. Šis ir traģisks jautājums. Es saprotu, ka debats ir nepieciešams. Mana politiskā grupa būtu ļoti priecīga, ja tas tiktu iekļauts darba kārtībā. Varbūt nākamajā plenārsēdē māja mēnesī. Bet, ja mēs runājam par Keniju, priekšsēdētāju kungs, jūs taču zināsiet, ka priekšsēdētāju konferencē mēs lēmām par to, ka vārds uh, musulmaņi neparādīsies nosaukumā. lai šo neapzīmētu kā tādu reliģisku cīņu. ETP grupa turpināja runāt par kristiešu vajāšanu. Es nedomāju, ka vajadzētu to tā traktēt. Jāsaka, daudz cilvēku, kas šajā uzbrukumā zaudēja dzīvību, nemaz nebija kristieši. Tādēļ mums vajadzētu šo jautājumu apspriest nākamajā plenārsēdē un nevajag eh, šeit pieminēt teroristu uzbrukums Kenijā nosaukumā. Paldies. Eh, mums ir Vēbra kunga priekšlikums un eh, mēs dzirdam argumentus par un pret. Vēbra kungs pieprasa personālu balsojumu. Līdz ar to sākam balsot attiecīgi personāli. Kā jau teicu, sākam balsot. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Frage nochmal, haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Jautā vēlreiz. Beidzam balsot. Simto deviņdesmit divi par, līdz ar to ņemot vērā arī tos, kas nobalsoja pret noturējos, ierosinājums tiek pieņemts. Man nav iesniegti citi priekšlikumi, lai grozītu darba kārtību, līdz ar to darba kārtība tiek pieņemta šādā redakcijā. Nākamais punkts darba kārtībā.